ir delegācija no Gruzijas parlamentu, no parlamenta, ko vadī, vada Tamāra Hlordova, mūsu kolēģe. Un uh, tas ir sas, saistībā ar mūsu sadarbības programmu starp Gruziju un Eiropas parlamentu. Mēs esam ļoti gandarīti arī par to, ka mums tagad ir iespēja jūs uzņemt un noteikti Ceram, ka jums notika ļoti pozitīvas diskusijas ar mūsu deputātiem. Lielas paldies! Un tagad mums ir neliels pārtraukums, un tad 11.00 būs uh, Kanādas premjerministrs.